Nākamais jautājums darba kārtībā ir īs izklāsts par ziņojumu. Dekaises kundze ziņojums par attīstības un valsts izveidu Dienvidsudānā lūdzu. Paldies priekšādātāji. Pirmām kārtām gribu pievienoties tiem kolēģiem, eh, pateikties tiem kolēģiem, kas strādāja kopā ar mani ar ēnu referentiem, visiem, kas ieguldīja savus spēkus, lai nonāktu pie ļoti laba ziņojuma, un, protams, īpaši ārlietu komitejai paldies. Sudāna šobrīd ir pēdējā valsts eh, Āfrikā, kas iegūsi svaigās, kas nu pavisam nesen iegūsi neatkarību. Nu jau trīs gadi janvārī būs pagājuši kopš tā iegūna neatkarību pēc tam, kad tika, noti, kad tika rīkots referendums par Dienvidu Sudānu sadalīšanos no Sudānas. Tātad 2011. gadā tas notika un 2011. gada jūlijā valsts pasludināja neatkarību. Piecas dienas vēlāk arī ģenerāla asamblēja apvienotajās nācijās pieņēma šo valsti kā savu dalību valsti. Tad ļoti strauji valsti izdevās iestāties ANO. Un tas nozīmē, ka, protams, šī neatkarības atzīšana faktiski tika atzīta momentāni tūlīt visās pasaules sabiedrībās. Par to valsts cīnījās jau kopš 2005. gada Līdz tam valstī ir izsījās eh, nemitīgs pilsoņu kars, un, protams, tas smagi skār visu reģionu. Nu, lūk, neatkarība ir iegūta, un tagad ir, lūk, šī jaunā valsts, kas, protams, sastopas ar ļoti daudzām problēmām. Tā ir ļoti delikātā situācijā. Tā ir, eh, zināmi, naftas resursi, bet faktiski nekā cita. Un naftas resursi uh, veido 88% no valsts pagātības, bet jāsaka, lielākais kaimiņš ir Sudāna, ar ko, protams, šai valstī Dienvidsudānai nav īpaši labas attiecības, jo tieši no šīs valsts šī jaunā valsts atdalījās. Tātad trīs gadus valsts pastāv un starp Sudānu un Dienvidsudānu pastāv ļoti liela spriedze pastāv problēmas ar naftas tirzniecību, viena vai otra valsts no tā cieš kā nu kuru brīdi vairāk. Uh, starptautiskā sabiedrība, apvienotās nācijas, ASV un trojka, visas dažādās trojkas eh, cenšas situāciju risināt, atvieglot, vienkāršok, kā jūs zinat, trojkā ir ASV, Lielbritānija un Norvēģija, viņi šobrīd ir izveidojuši fórumu, tieši tā kā 2013. gada Vašingtonā tas notika, lai palīdzētu Dienvidu Sudānai. Tā, lai šī valsts nekristu atpakaļ dažādās etniskās, etniskos konfliktos, tā nebankrutētu un tā tālāk. Tātad lūk, Šī ir valsts, kurai šobrīd nesoks īpas, īpaši labi. 50% dzīvo zem nabadzības līmeņa. Neatkarība, kā jau teicu, eh, arī naftas tirniecības jomā eh, nav, to nav iespējams nekādā veidā. Tā ir pilnība atkarība no naftas tirniecības, jo ekonomika nav iespējams daudzveidot. Līdz ar to arī Eiropas Savienība sastopas ar grūtībām savos centienos šai valstī palīdzēt. Valstī turklāt valda milzīga korupcija. Uh, Nav skaidru skaitļu, protams, bet ir aptuveni zināms, ka, ka tā ir būtiski endēmiska savos apmēros sociālās dzīves, sociālās nu, nodrošinājuma līmenis ir vienkārši briesmīgs, mirstība ir ļoti liela. Ļoti daudz meiteņu tiek eh, pret savu gribu piespiedu kārtā aprecināts eh, vēl pusauģu vecumā. Uh, meitenēm netiek ļauts iet skolā, nav, daudz dažādu bruņotu grupējumu, kas eh, kaut kur pagrīdē cīnās, tie, protams, vēršas arī pret iedzīvotāju grupās, tiek pārkāptas cilvēktiesības, preses brīvība. Un jāsaka, Šajā valstī ir 60 atsevišķas uh, valstis, bet oficiālā valoda ir angļu valoda, un lielākā daļa iedzīvotāja to vispār nesaprot. Tad rodas dažāda veida domstarpības spriedze, un šī valsts, tieši tāpat kā citas valsts Āfrikas ragā, destabilizē kopējo situāciju. Āfrikas ragā, jeb Somālijas pussalā. Nu, lūk, Un tas ir apmēram šādā, lūk, īsā kopsavilkumā sniegts priekšstats par šo valsti. Uh, ir tātad ļoti slikta pārvaldība un ir nepieciešams uzlabot cilvēktiesību situāciju. 9. pantā savā ziņojumā par to runāju, tātad 9. un 11. punktā to uzsveru īpaši. Un jāsaka, situācija patiešām ir ļoti sarežģīta. Šobrīd Eiropas Savienība ir investījusi apmēram uh, eh, 830 miljonus eh, eiro šajā valstī. Tas ir milzīgi daudz, tas ir gandrīz miljards, bet jāsaka, rezultātu nav. Nu, lūk, Šī ir valsts, kurai vajadzētu iet ceļā uz demokrātiju, kurai vajadzētu kļūt demokrātiskākai. Bet nē, tā tas nenotiek. Mums ir nepieciešams uzlabot izglītības sistēmu, pārvaldības sistēmas, labas pārvaldības praksi ieviest šai valstī. Bet jāsaka, ka šīs ceļš šobrīd nebūtu pārliecinoši tā nenotiek. Un jāsaka, korupcija vienkārši aug augumā, un mums ir kaut kas jādara lietas labāk. Paldies! Grācie, ora. Liels paldies, saka priekšādātāji! Tālāk Stiera kungam vārds brīvā mikrofona ietvaros. Gospođo predsjednice, evo ja bi želio pozdraviti. Lielas paldies. Priekšsādātāji. Gribu teikt paldies referentei par paveikto darbu pie šī ziņojuma. Esmu ārlietu komitejas dalībnieks un tāpēc gribu teikt, ka uzskatu šo ziņojumu par ārkārtīgi svarīgu. Un ļoti, ļoti svarīgi uzskatu arī ar Eiropas Savienības ārējās darbības dienestu un tā lomu attiecību uzlabošanā starp Eiropas Savienību un, piemēram, eh, tādām valstīm kā Sudānu un Dienvidsudānu. Mēs varam ļoti daudz darīt, lai palīdzētu šīm abām valstīm saprastos. 80% no Dienvidsudānas ekonomikas ir atkarīga no naftas, un jāsaka, to eksportēt iespējams tikai izmantojot Sudānas caur naftas cauruļvadus tātad uz ziemeļiem. Tādējādi sliktās attiecības starp abām valstīm nāk par sliktu abu valstu ekonomikai. Tā ir milzīga problēma, un Eiropas diplomātiem ir jādara viss iespējamais, lai šo situāciju risinātu un atvieglotu. Sit attiecības abu valstu starpā, jāsaka, tikai pasliktinās. Un ja tas tā turpināsies, tad beigu beigās var traģisks, eh, traģiska attīstība norisināties arī visā šajā reģionā. Paldies! Es paldies, saka priekšsādātāji. Tālāk Kelī kungam došu vārdu. Lielas paldies! Pavisam nesen šķiet bija tas brīdis, kad spriedām par Dienvidu Sudānu kā vienu no steidzamības kārtā apskatamiem jautājumiem Nu, lūk, šovakar atkal runājam par šo valsti. Tas, manuprāt, norāda uz to, ka Eiropas Savienība ir pilnībā apņēmusies, to starp Eiropas parlaments ir pilnībā apņēmies gūt progresu, lai veicinātu šīs valsts uzplaukumu. Un tā tam, protams, arī ir jābūt, jo tas ir mūsu pienākums, tas ir mūsu aicinājums. Mēs esam lielākā donora valsts humanās palīdzības sniegšanā pasaulē. Nu, un, protams, ka šai valstī palīdzība ir vajadzīga. Te ir arī liels potenciāls, bet jāsaka, tā nav vēl tādā situācijā, kur tā varētu šo potenciālu pilnībā izmantot. Te tīpaši runājam par dabas resursiem. Naftas šajā reģionā ir ļoti daudz, bet, protams, lai to iegūtu un eksportētu, ir vajadzīga atbilstīga infrastruktūra, un tādas nav. Mums jāpārliecinās, ka varam viņiem palīdzēt tādējādi, palīdzot viņiem kļūt neatkarīgākiem, dzīvot spējīgākiem, un, protams, ka izglītības joma arī ir ārkārtīgi svarīga, lai mēs varētu vērsties pret ļoti slikto sociālo situāciju šajā valstī, kas ilgusi jau daudzus gadus. Paldies! Grāts. Paldies, saka priekšsādātāji. Vairs neviens cits brīvā, mikraf... Nu, brīvā mikrofona vārdā neuzstāsies. Un tagad došu vārdu nevis referentei, kā šeit pārteicos atvainojos priekšādātāji, bet gan komisārē Redings kundzē lūdzu. Paldies priekšādātāji. Gribu paslavēt Dekaizers kundzi ne tik vien par lieliski sagatavotu ziņojumu, bet arī par to, cik veiksmīgi viņi konsultējās ziņojuma sagatavošanas procesā ar dažādām interesētajām pusēm. tāpēc esam guvuši ļoti detalizētu pārskatu par tām iespējām un arī problēmu jautājumiem, kas aktuāli Dienvidu Sudānas gadījumā. Ja vēlamies, lai šī valsts panāk stabilitātu un labklājību, komisija piekrīt tām rekomendācijām, kas pausta ziņojumā un uzskata, ka būtu ārkārtīgi svarīgi šo ziņojumu izmantot kā ceļa karti tālākai darbībai, sniedzot palīdzību Dienvidu Sudānai un valstīm visā reģionā. Pašreizējā ekonomiskā un politiskā situācija nedrīkst tikt skatīta izolēti no valsts vēstures. Bet, ja skatāmies uz šīs valsts vēsturi, tad redzam, ka astoņu gadu laikā um, šī valsts tomēr kaut kādas institucionālās struktūras ir uzlabojusi. Tā ir būtiski uzlabojusi arī iedzīvotāju pieeja izglītībai, veselības aprūpas pakalpojumiem un ir radījusi arī iespējas ļaudīm nodrošināt sev iztiku. Tas tiešām ir iespaidīgi tikai astoņos gados, kā jau referenti nu pat teica. Eiropas Savienība ir ļoti lielā mērā atbalstījusi šīs valsts centienus, nācijas veidošanas centienus, ieguldot būtiskus līdzekļus. Esam izveidojuši ļoti pamatīgu partnerību ar Dienvidsudānas valdību un tāpat arī ar pilsonisko sabiedrību. Kopā ar svarīgākiem starptautiskajiem partneriem mēs cenšamies šobrīd veidot jaunus partnerības līmeņus ar valdību, veidot, slēdzot šo jauno līgumu, jeb jauno kompaktu, kā to man saukt. Un šajā procesā mēs centīsimies tālāk uzsvērt to, cik ļoti svarīgi būtu, lai valsts pievienojas Kotonu nolīgumam. No un tādā veidā stiprina ilgtermiņa partnerību ar Eiropas Savienību. Nu, noslēgumā es gribētu teikt, ka Eiropas komisija pilnībā saprot, cik svarīgi ir, piemēram, sieviešu un meiteņu darbību un loma šajā valsts atveseļošanās procesā lielākā mācība, ko visām iesaistētajām pusēm būtu jāmācās, ir tas, ka sieviešu un meiteņu izslēgšana no ekonomiskās, politiskās un sociālās dzīves rada būtisku, būtisku šķērsli attīstībai. Un šī mācība ir jāņem vērā un no tās ir jāmācās. Tā ir ļoti aktuāla Dienvidzudānas gadījumā. Grazie, la diskusione chiusa. Paldies. Beidzam šīs debates. Balsojums būs rīt, pulksten 11.30. Nākamais Svinbērnas kundzes ziņojums - sanācijas un noregulējuma režīms iestādēm, kas nav bankas. Okay. La parola al